nopietniem savos secinājumus, taču mēs pļausim to, ko sējam. Paldies! Vielen Dank, Herr Kollege Mirski. Zum Abschluss des Catch the Eye Verfahrens Frau Kollegin Basescu. Un tālāk Basescu kundzei vārds. un aspect important al... Priekšsēdētāji, viens no nozīmīgiem